uzmanīgi uzklausījusi un ir ņēmusi vērā rezolūcijā paustos punktus, un mēs pilnīgi noteikti to ņemsim vērā un tā par to informēsim piekdien arī ministrus. Paldies par uzmanību. Merci, euh, Madame Malmström. Voilà que... Malmstrēs kundze, paldies, debats slēdzam, un balsojums notiks nākamajā sēdē maijā, un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs pāriem pie pazodas un komisijas paziņumiem par pasažieru jautājumu, par pasažieru tematu, un es Sākotnēji es dodu vārdu no padomas Lopes Garīdo kungam. Gracias, señora presidenta. De acuerdo con el tratado. Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar Lisabonas līgumu eh, padomas prezidentūra parlamentam eh, iesniedzāt divus nolīgumus par datu izmantošanu PNR tā saucamos. Viens no 2007. gada ar Savienotām valstīm, otru no 2008. ar Austrāliju. Un tika lūgts parlamentam, lai tas apstiprinātu abus nolīgumus, lai varētu tie darboties Eh, galīgā veidā. Un eh, saskaņā ar Lisabonas līgumu parlamentam ir jālēmj, vai tiek apstiprināti šie nolīgumi. Un, lai tiktu noteikts, kādos apstākļos ar trešajām valstīm eh, var, trešajām valstīm var darīt zināmus datus par tiem pasažieriem, kuri lido līdmašīnā no Eiropas Savienības. Eh, parlamentā paustās bažas saskaņojam arī ar to, ko mēs esam dzirdējuši iepriekš un uzklausījuši iepriekš, un konkrēti runājot par uh, datu uzkrāšanu, izmantošanu personas datu, kuriem uh, pa, saistībā ar to, ka Eh, kā kāda persona tiek iekļauta sarakstā ar personām, kas, kas pārvietojas, kas dodas ārpus Eiropas Savienības. Un tāpēc eh, padomu lūdzu komisijai, lai tā iesniegtu vispārīgu vadlīniju dokumentu šajā sakarā. Un man ir jāsaka, ka rezolūcijas projekts mūsuprāt ir ļoti korekts, eh, vēl jo vairāk tas uh, mūs pilnībā apmierina, tas ir konstruktīvā veidā uh, rakstīts. Un papildus tam, kā rezolūcijas projekts lūdz, lai tiktu izveidots adekvāts mehānisms nolīguma pārskatīšanai Savienoto valstu gadījumā jau pastāv ziņojums par to un veids, kā darbojas šis nolīgums, un tāds, kad komisija iesniegs uh, savus ieteikums uh, nolīgumam ar Savienotajām valstīm, tad tiks paziņot padomas pozīcija. Un tāpat arī. Tā kā nav bijusi pārsk pietiekama pārskatīšana arī nolīgumam ar Austrāliju, tāda komisija ir jāpaziņo, vai tā gaida uh, izmantot šo pārskatīšanu no līgumam pirms tiek uzsākts jauns sarunu mandāts. Un tad, kad komisija piedāvās jaunus sarunu mandātus ar Savienotajām valstīm un Austrāliju, tad eh, padome to ļoti rūpīgi izpētīs. Un eh, ko padome vienmēr ir gatava uzklausīt parlamentu viedokli. Tālāk runājot par padomis lūgumu par Eiropas par, e, komisijai un parlamentam par e, regulējumu, kas būtu plašāks attiecībā uz PNR datu izmantošanu. Ir jāpaturprātā, ka komisija jau ir 2007. gadā piedāvājusi e, e, pamatlikumdošanu un lai gan Zviedrijas prezidentūras laikā tika pieņems lēmums debats neturpināt pār šo pamatlēmumu, tomēr eh, Zviedrijas prezidentūra uzskatīja, ka stāsies spēkā Lisabonas līgums, un tad eh, šis jautājums tiktu pakļauts koplēmumu procedūrai, un tāpēc eh, prezidentūra nevar pieņemt lēmumu pār vispārīgo uh, režīmu attiecībā uz pasažieru datiem, kas ir iekļaut kādā sarakstā, kas ceļo ārpus Eiropas Savienības līdz brīdim, kad komisija nāks klajā ar direktīvu par šo datu izmantošanu un apspriedīs ar parlamentu uh, koplēmumu procedūrā. Uh, kas ir skaitāms no 1. novembra, kad stājas spēkā Lisabonas līgums. Tāpēc jānorāda tomēr, ka mūsu domas lielā mērā saskan par kritērijiem un vadlīnijām, kas varētu tikt izmantoti rezolūcijas projektam Eiropas parlamentā. Un ir trīs elementi, kurus es gribētu izcelt. Viens no tiem, ka datus var izmantot tikai tiem mērķiem, kam tie ir tikuši uzkrātis, līdzīgi tam, kā mēs te pirmīt runājam attiecībā ar tā saucamo SWIFT nolīgumu. Otrkārt, ka šo datu uzkrāšana ir jānotiek saskaņā ar likumdošanu par datu aizsardzību Un vēl ir jābūt veselai rindai garantija, piesardzības klauzulu saistībā ar šo datu nodošanu trešajām valstīm. Tie ir trīs principi, kas, manuprāt, ir svarīgi, tie ir iekļauts šie rezolūcijas projektā, un mēs šajā sakarā un šajā izpratnē šo projektu pilnībā atbalstām. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Lopes Garido kungs, un es tagad dodu vārdu Malmstrēms kundzei no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti! padomas vadītāji, kāpēc uh, nepieciešams vākt pasažieru datus? Eiropas Savienība un arī citas valsts saprot, kāpēc šādi dati ir vajadzīgi, jo šādā veidā var apkarot terorismu un citas nopietnas noziegumus. Datu aizsardzības principu ievērošana ir ārkārtīgi svarīga, un pasažieru dati tiek izmanto tikai un vienīgi tiesība aizsardzības iestāžu vajadzībām. Vairāki, vairākas valstis ir noslēgušas līgumus par pasažieru datu reģistru izmantošanu, un tagad jums ir iespēja pieņemt lēmumu par divu nolīgumu slēgšanu. Šobrīd jūs teicāt, ka ir jāatliek balsošana un komisijai ir jāiekļauj pamatprincipi visos nolīgumos par pasažieru datu reģistriem. Jūs arī teicāt, ka ir nepieciešams izmantot um, jaunas norādes uh, sarunu vešanai. Uh, kas tiks ņemts vērā tagad. Jūs arī runājat par noliegumu ar Kanādu. Un šeit komisijas lēmuma adekvātums arī tika uh, apšaubīts, un pagājušajā gadā septembrī šis nolīgums zaudēja spēku, līdz ar to ar Kanādu ir nepieciešams vienoties. Tīri praktiski nebija iespējas vienoties ar Kanādu līdz 2009. gada septembrim, taču šeit dati no pasažieru datu reģistriem, kas tiek nosūtīti un Kanādu, uz Kanādu tiek absolūti aizsargāti. Tas nozīmē, ka pamatprincipi, kas tika iekļauti nolīgumā, joprojām ir spēkā. Kanādas robežu dienests ir nosūtījis vēstuli komisiju un dalību valstīm, ka Kanādas apņemšanās uh, ir pilnībā spēkā, līdz tās izspēkā jauns līgums. Paldies referentei Sofija Intveldei, kā arī citām politiskām grupām par ļoti labu sadarbību, un šie pamatprincipi paliks spēkā, līdz varēsim atsākt sarunas. Un šeit šobrīd es piedāvāju iekļaut trīs pamatprincipus sarunu vešanai un uzskatīt to par kopumā par pakotni. Vispirms Tā būs komunikācija. Tā, tas būs paziņojums par pasažieru datu reģistru izmantošanu. Un tad šajā nolīgumā būs pamatprincipi. Otrakārt, divi nolīguma ar uh, ASV un, un Austrāliju, kā arī jauna nolīguma izstrādāšana ar Kanādu. Un treškārt komisijas uh, PNR datu izmantošana saskaņā ar komisijas principiem. Kā ir teikt šajā rezolūcijā, kā arī 2008. gada novembra rezolūcijā, visi šie principi ir atspoguļoti. Mēs, proteiks, protams, ņemsim vērā to, ko ir uh, teicis uh, Nacionālajie datu aizsardzības iestādes, kā arī Eiropas Savienības datu uzraugs un 29. Um, punkts attiecīgajā līgumā. Uh, Mēs darīsim visu, lai iekšēji un ārēji uh, pasažieru datu reģistri tiktu izmantot saskaņā ar pamatprincipiem. Tāpēc es izmantos visas šīs rekomendācijas un ar lielāko prieku sadarbošos ar parlamentu. Paldies! Komisāri, Komisārs Kons, paldies, un tagad es dodu vārdu runātājiem grupvārdā, un vispirms es došu vārdu Akselam Losam uz divām minūtēm. Vielen dank! Um, Paldies, komisārs Konza! runājot par pasažieru datu reģistru, tieši tāpat kā runājot par svitu, tiek aizbildināts vajadzībā cīnīties pret terorismu, tiek izmantota kā aizbildinājums tam, lai neievērotu pamatprincips attiecībā uz datu aizsardzību. Mūsu mērķis ir panākt to, lai Eiropā, tad, kad ir absolūtā modalitāte, lai saprastu, ka ja dati netiek sūtīti, tad lielākoties drošību nevar nemaz nodrošināt. Tas attiecās arī uz privāto sfēru, šī sfēra ir jāaizsargā, protams, tāpēc es uzskatu par absolūti vajadzīgo skaidri pateikt, kādi dati ir vajadzīgi mm, nozieguma ap, apkarošana un kādi dati ir jāaizsargā privātās sfēras aizsardzības vajadzībām. Šis viens no jautājums, protams, ir saistīts ar to, cik lielā mērā un cik ilgu laiku šie dati tiks uzglabāti un jārunā, kāda metode, pieprasījuma metode tiek izmantota, un tas pats saistīts arī ar pasažieru datu reģistriem. Šeit ir jāizmeklē tāda nopietna nozieguma kā cilvēku tirzniecība, bērnu izvarošana, bērnu pornogrāfija, uh, slepkavības. Un šādā veidā tikai, ja tik smagi noziegumi uh, tiks izmeklēti, izmantojot pasažieru datu reģistrus, tad mēs varēsim nodrošināt arī privātumu aizsardzību. Un mēs varam pasažieru datu reģistra nolīgumu izmantot kā modeli turpmāko principu izstrādēji nākamajam sarunam, ko komisija ir izcenās, un šeit jāiestrādā pamatprincipi. Šeit komisija varētu padomāt par to, lai terorisma un nozieguma apkarošana eh, šeit notikt kopā ar transatlantijas partneriem, un šādā veidā, protams, spērsim ievērojumu soli, lai cīnītos pret globālo terorismu. Lielas paldies Vosa kungam, un tagad lūdzu Birgita Sipela. Jā, ja, šodien dank. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu šeit pieminēt dažas pamatlietas, salīdzinot ar Swiftu. Protams, šeit ir zināmas līdzības, bet ir arī atšķirības, kad Eiropas parlaments šodien uh, gribēja lemt par pasažieru datu reģistru, vienīgais risinājums bija pateikt nē, jo uh, Un šaubas par šo nolīgumu joprojām pastāv ļoti nopietnas. Un es runāšu tagad detalizēti. Tāpēc es ne, nebiju īpaši apmierināta, ka tad, kad tika runāts par to, ka uh, balsošana tiks atlikta Svifta gadījumā, protams, atlikšanai bija skaidrs pamatojums, bet mūsu gadījumā uh, Uh, tas nenotiek, ka atlikšana nozīmē, ka mēs balsosim kaut kād, uh, būs pagaidu nolīgums gada laikā un tā tālāk. Nē, mūsu mērķis ir panākt sarunu mandātu pēc iespējas ātrāk, pēc vislabākais būtu pirms uh, vasaras brīvdienām, un tad varēsim ļoti detalizēti izklāstīt aspektus, kā var apstrādāt uh, pasažieru datus. Data aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Šeit es vēlos izmantot izdevību, ierosināt jautājumu par to, kādi dati vispār būtu sūtami. Pasažieru datu reģistrs iekļauj 90, 19 datu veidus. Un, kā man tika pateikts, pastāv iespēja no, šādiem, uh, da, no šādām datu vienībām veidot profilēšanu. Un Šādā gadījumā varētu teikt, ka mums nav intereses par kāda veida īpatnībām, un tad šāda informācija tiek svītrota. Tātad, ja profilēšanai kādi dati netiek izmantoti, nu tad jautājums ir vispār priekš kam šādus datus vajag sūtīt, respektīvi, vai visas datu vienības ir jānosūta, ja vien mēs noslēgsim šādu noliegumu, protams. Tad vēl ir jāpārbauda, ka tajā brīdī, kad mēs nosūtam kādus datus, tad kādā veidā uh, tiek nodrošināta datu aizsardzība. Mēs zinām, ka piemēram ar ASV un Austrāliju noliegumi ir diezgan atšķirīgi, un ja citas valstis gribētu ar mums noslēgt datu aizsardzības noliegumus, tad mums ir jāpieņem lēmums par pamatstandartiem. Arī jautājums par to, kā šie dati tiks izmantoti. Arī šeit ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Uh, Parasti tiek pateikts, ka mēs šeit cīnāmies pret terorismu. Tagad jau mēs runājam par to, ka mēs cīnāmies pret nopietniem noziegumiem. Um, nu, tad ir jārunā, par ko mēs tieši šeit runājam. Mēs skaidri saprotam, ka Eiropas Savienības iekšienē uh, tiesība aizsardzības kultūrā un sistēmas bieži vien ir ļoti atšķirīgas, tāpēc arī izpratne Eiropas Savienības iekšienē par to, ko nozīmē smags noziegums, ir diezgan atšķirīga. Par kāda veida noziegumiem mēs runājam, kāds noziegums ir smags noziegums. Savādāk sanāk tā, ka mēs tā kā pašsaprotami runājam par smagiem noziegumiem, bet katrs saprot šo vārdu savādāk. Nolīgumā ir nepieciešams skaidri pateikt, ka re regulāra informācijas apmaiņa starp institūcijām tiek nodrošināta, un padome ir teikusi, ka ar attiecībā uz noliegumu ar ASV notiek pārskatīšana. Pārskatīšana notika februārī un joprojām nav rezultātu, tāpēc esmu ļoti pārsteigta, kāpēc tad šī informācija vēl nav nonākusi. Jo, protams, ir ļoti labi pārskatīt kaut ko un rakstīt kaut kādu ziņojumus, bet varbūt vajag arī sūtīt uz parlamentu. Manuprāt, ļoti svarīgi panākt vienotu nolīgumu. Jautājums par datu sūtīšanu, protams, vēl jāpārbauda, bet, manuprāt, ņemot vērā līdzšinējās diskusijas, mēs varam secināt, ka nolīgums būs ļoti veiksmīgs un arī turpmākā saruna risināšana būs veiksmīga. Lielas paldies Cipilas kundzei un tagad lūdzu Int Veldes kundze, jums ir trīs minūtes. Uh, thank you, chair. Lielas paldies priekšsādātājiem, godātie kolēģi. Kā referenti pirmām kārtām gribēju pateikties ēnu referentiem par lielisko un ļoti auglīgo sadarbību, kur, rezultā, kur darbības rezultātā mēs nonācam pie šīs kopējās rezultācijas. Protams, tā, rezolūcijas, protams, tā nav gala stadija un darbs pie teksta vēl turpināsies. Šodien ņēmām vērā padomas lūgumu izteikt piekrišanu divām diviem nolīgumiem ar ASV un Austrāliju. Šis parlaments vienmēr ir kritiski izturējies pret uh, Eh, personas datu reģistru nodošanu. Ja iepriekš parlaments meklē, meklēs iespēju anulēt nolīgumu ar ASV, tas notika ar Eiropas kopienu tiesas palīdzību, un tas būtu līdz ar to pilnīgi neatbilstīgi mūsu līdzinē nostāja, ja mēs piekristu slēgt šos nolīgumus bez jebkādas uh, Eh, bez jebkādām debatēm. Tomēr parlaments, kā vienmēr, ir sadarboties gatavs, un mēs saprotam, ka norādot šos divus nolīgumus, mēs radīsim juridisku neskaidrību gan pilsoņiem, gan avio pārvadātājiem, un tāpēc mēs eh, ierosinam atlikt balsojumu, un komisija savukārt varētu izskaidrot mums vairāk par personas datu reģistru izmantošanas principiem, un mēs ar prieku konstatējam, ka gan komisija, gan Padomi ir izmantojis mūsu lūgumu, ir gatavi ātri strādāt un paskaidrot mums dažādas jautājumas. Mēs gribam mudināt komisiju tīpaši iesniegt personas datu reģistru mm, tiesību aktu, pako, aktu pakotni līdz vasaras e, brīvdienas sākumam. E, pragmatisks risinājums ir tāds, ka šie datu reģistri ir ne, nepieciešami. Protams, lūk, jūs teicāt, ka ir beidzies nolīgums ar Kanādu, un tur arī šeit situācija nav gluži skaidra. Tāpat arī Eiropas Savienības personas datu reģistra e, jautājums vēl nav pilnībā atrisināt. Tur jānosaka minimālās prasības šādam veidu personas datu reģistru nodošanai. Un arī turklāt jānosaka tie gadījumi, kriteriji, kuros mēs šos datus nosodam. Es domāju, galvenais atslēgvārds šagrīmā ir samērība, jo pārliecinoši jāpierāda, ka līdzīga veida rezultāts nevar gūt ar mazāk eh, perso personīgo dzīvi traucējošiem līdzekļiem. Tātad informācija par pasažieriem eh, nav iespējama dabūt citādāk. Tātad mums skaidri jānodala šī masveida datu savākšana un izmantošana par visiem pasažieriem e, automātiskām meklēšanām un profilēšanai, un no otras puses mērtiecīga meklēšana attiecībā uz jau zināmām aizturā, aizdomās turāmām personām, kas, piemēram, iekļaut dažādos sarakstos un tam līdzīgi. Otrām kārtām ir jābūt pilnīgi skaidram ierobežojumam attiecībā uz šo datu izmantošanas mērķi. To arī uzrādām savā rezolūcijā. Mēs uzskatām, ka šie dati tiek, drīkst tikt izmantot tikai tiesību sargājošo mm, darbībām un drošības nolūkiem, bet jābūt ļoti precīzai definīcijai, kā mēs to saprotam. Piemēram, organizētā noziedzība, startotiskais terorisms un tam līdzīgi. Tā lai mēs visi zinām, par ko šobrīd ir runa. Ja kāda veida PNR datu izmantošana jāpakļauj Eiropas saimnības datu aizsardzības noteikumiem, mūsu primārā atbildība atbildību, jo ir aizsargāt mūsu Eiropas pilsoņu intereses. Viņiem ir tiesības zināt, ka starptautisko attiecību ietvaros un iekšējo politiku ietvaros mēs aizstāvam Eiropas Savienības tiesību aktus. Un visbeidzot, priekšsādātāji, mēs atzīstam, ka ir nepieciešams nodrošināt uh, eh, varas sargājo, var sargājošās iestādes ar datiem, lai viņi varētu aizsargāt mūsu pilsoņus. Bet Eiropam vienlaicīgi ir arī pienākums aizsargāt mūsu pilsoņu brīvības. Un tāpēc domāju, ka gaidāmie ja tiesību akti par personas datu reģistru dos mums iespēju šo līdzsvaru atbilstīgi arī nodrošināt. Paldies, Intvaldes kundzei, tālāk Albreks kungs. Vienu atpusi pusotru minūti. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Nu, es neatkārtošu to, ko kolēģi nu pat pareizi norādīja, bet dažas vispārīgas piezīmes no manas puses tomēr dzirdēsiet. Pirmkārt, mēs skatāmies, kāds šis ir mazākums ziņojums. Un, ja ne, es ceru jums iepazīties ar šo ziņojumu. Tiesības sargājušās iestādes turpmāk plāno iztenot tādus pasākumus, kas ļauj viņiem aizturēt, apcietināt konkrēts aizdomu turētās personas, pirms viņas par kaut kur izdarījuši. Un tas nozīmē, ka cilvēki tiks pakļauti vēl jau spēcīgā kontrolē un nemitīgai novērošanai. Brīnišķīgi, viena izcila sistēma, kas tagad darbosies pilnīgai drošībai. Un tad, kas notiek, lūk, viss kāršanā viņš sabrūk. Es, protams, ka varētu arī nopietnāk vēl pieiet šim jautājumam, kā mēs varam uh, to atspoguļot. Tā ir tā, tāda uh, filma, slikta filma. Ja mēs gribam iegūt informāciju par visiem pers personām, visiem pasažieriem, nu, īstenībā jau kopš 11. septembra 2001. gada 11. septembra ASV tas jau notiek. Pilnīgi nekādā veidā netiek kontrolēta pasažieru datu vākšana. Un tas pilnīgi ir pretrunā ar Eiropas Savienības principiem. Un galu galā arī pat ar konstitucionāliem principiem, kā nevainības prezumcija un arī patvaļības aizliegums. Šī vienošanās starp Eiropas Savienību un ASV un arī Austrāliju par pasažieru datiem, manuprāt, ir nozīmīgs Eiropas pamattiesību un likuma varas pārkāpums. Un tieši tāpēc mēs, kā Eiropas parlaments, vairākas reizes ir norādījuši, ka Mēs nevaram to apstiprināt un arī atbalstīt, bet pieprasam, lai komisija izstrādā jaunu mandātu padomē, lai šādas pirms nozieguma sistēmas tiktu vispirms internacionāli izskatīts. Paldies, tālāk Kaneski, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, Es jau nekritizēšu nekādas filmas, kā nu pat mans godātais kolēģis iepriekš to darīja. Un, protams, kam nav īstā vieta, kur mēs tagad varētu izvērst debats par atsevišķām filmām, bet par lietu pasažieru datu izmeklēšana, manuprāt, tas ir kaut kas pašsaprotams. Viens ir, ka šie pasažieru dati tiek apkopoti komerciāliem nolūkiem, un tad, protams, kad arī attiecīgi tiesības sargājušās iestādes tos var izmantot arī drošības nolūkos terorismu apkarošanai, noziedzības apkarošanai. Bet, ja mēs redzam, kādas ir nesaskaņas starp parlamentu un padomu šobrīd, šis pamatotājs, nu, manuprāt, diezgan uh, projekts. Um, bija pamatots, tomēr uh, padome ir tikusies diezgan vienpusēji un nav uzklausījusi parlamenta viedokli. Un tas, lūk, ir bijusi viņu lielākā kļūda. Jo galu galā mēs redzam, ka par to sarežģītākā situācijā nonāk tie, kas nodod tālāk šos datus. Un reizē grib arī uh, ievērot parlamenta tiesības, atzīt, ka parlaments ir spēcīga iestāde. Iepriekšējās debatēs pār pasažieru datu reģistriem mēs meklējot risinājumus, protams, šo risinājumu it kā atzinām, ka vairāk ir, protams, tieši opozīcijai, jo nevaram pievienoties padomē, kā tā ir risinās līdz šim šo jautājumu. Tas diezgan bezprecedenta gadījums šobrīd. vadlīnija, jeb izējas punkts ir tas, ka, protams, tas ir politisks lēmums, un šobrīd mums arī politiski ir jāreģē, proti ir jāsoda padomi. Mēs esam šobrīd nonākuši situācijā, kur sodot padomu, protams, mēs arī iecētam paši sev papēdī, jo mums taču tomēr ir jāturpina cīņa pret terorismu, pret organizēto noziedzību un mafiju. Paldies! Tālāk Svensons kundze. Divas minūtes. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Nevaru pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Es gribu savukārt uh, izteikt savu komplimentu Albrecht kungam. Viņš salīdzināja šobrīd mūsu realitāti ar atsevišķu filmu realitāti. Manuprāt, ir tiešām nozīmīgi reizēm arī atsaukties kultūras fenomeniem mūsu parlamenta debatēs. Tas ļauj arī mums precīzāk atspoguļot aktualitātes sabiedrībā. Paldies arī referentē Invalds kundzei kas ir arī katrā ziņā uzsvēruši šeit juridiskās bāzes nozīmību un Eiropas principu ievērošanu. Iepriekš jau tika norādīts, ka aviācija ir brīvas kustības uh, pats pamats, un tāpēc šis pasažieru datu reģistris šobrīd ir tik sāpīgs. Dažkārt reģistris īstenībā ir kā loterija, kas pasaka, šis cilvēks lidos, šis nelidos. Tas tieši ietekmē cilvēku tiesības, ne jau tikai viņa tiesības brīvi pārvietoties, bet daudz lielākā mērā. Tas arī pārkāpj vairākas starptautiskas konvencijas. Eiropas Savienības mērķis ir nodrošināt brīvu personu pārvēršanos. Mēs tieši tāpēc esam cīnījušies, lai atceltu iekšējās Eiropas saimnības robežas. Mēs redzam, ka tas tā ir attiecināts uz daudzām personu grupām, bet ne visiem. Piemēram, bēgļiem patvēru meklētāji nebaud šīs brīvās pārvietošanās tiesības. Tieši vien sarežģījumi rodas sievietēm ar bērniem. Un lūk, nereti īstenībā pārvietošanās, jeb lidošanas brīvība cilvēkiem kļūst par dzīves un nāmas jautājumu. Tieši tāpēc Eiropas komisijai vajadzētu precīzāk pieiet un skatīties, kā šie pasažieru datu reģistri tiks izmantoti. Šeit mēs runājam par personas brīvību pārvietoties, kas ir nostiprināta arī starptautiskajās konvencijās un kas ir arī tieši pilsoņu tiesības. Paldies! Busutilkungam vārds tālāk. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, mēs šeit runājam par Swiftu, un mēs redzējām, ka ir zināmas mācības secinājumi, kas jāņem vērā. Nu, pirmā mācība, ko mēs skaidri zinām, ir tāda. Ja jums ir vairāk spēka, tad jums arī tātad varas, jums arī lielāka atbildība. Lūk, tā ir parlamenta stratēģija, kas skaidri atklāja, ka parlamentam ir jāsaprot sava atbildība, sava vara, kas tad nozīmē lielāku atbildību. Un es to gribu vēlreiz uzsvērt. Otkārt, vienošanās ir diezgan nozīmīga. Tā ir ļoti nozīmīga. Jo cīņa pret terorismu ir nozīmīga pirmkārt pašiem iedzīvotājiem, iedzīvotāju drošībai, Un tas nozīmē ļoti nopietnu jautājumu. Ja kaut kas notiek ar iedzīvotājiem, viņi visi vērsīsies pie mums, teiks, ko jūs darat, ko jūs esat darījuši, lai nodrošinātu mūsu aizsardzību. Tālāk. Šī vienošanās. Vai tas tiešām ietver atsevišķas normas par datu aizsardzību un par datu privāto neaizskaramību? Lūk, šie jau neatbildēti jautājumi. Tie rada bažas. Un tieši tāpēc ir pareizi, ka mēs parlamenta vārdā šos jautājumus izmeklējam un mēģinām panākt tādu vienošanos, kas panāk šāds garantijas. Lai mēs būtu pārliecināti, ka pilsoņtiesības tiks aizsargāts un ievērotas. Tāpēc mums ir izstrādāt šī revolūcija, kas ir pamatot revolūcija, kas ietver šo līdzsvaroto pieju un kas skaidri atklāja, ko parlaments vēlas panākt, kādi ir mūsu mērķi lai mēs savus jauno arī pilnvarus izstrādātu un īstenotu ar lielu atbildību. Paldies Bostelikungam! Tālāk Saidrika Kaldārī. Paldies! Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, padoms, pārstāvi, komisija. Debats par pasažieru datu reģistru atgādina debats par SWIFT. Galu galā centrālais jautājums ir, kā mēs varam atrast labu līdzsvaru starp aizsardzību, privātās informācijas aizsardzību un neaizskaramību un drošības nodrošināšanu. Eiropas aviācija piedzīvojas nopietnas sarežģījumus pēdējās dienās, un tas skaidri pierādīs, cik būtisku lomu aviācija šobrīd spēlē globalizētajā sabiedrībā. Nu, gandrīz vai katrs ātrāk vai vēlāk izmanto avio satiksmi Un tas tikai vēlreiz izceļ, ka katru reizi lidojot, mēs īstenībā arī sniedzam ļoti daudz informācijas par sevi. Un nemaz nezinām, kad šāda informācija tiek uh, izmantota, kur tā tiek glabāta. Un tas rada dažādas bažas par to, ka iespējams šo informāciju kāds varētu sākt izmantot ļaunprātīgi. Piemēram, vai kāds varētu šādu īstā informāciju izmantot arī jau vīzu pieteikumos vai kaut vai drošības pārbaudēs uh, lidostās. Uh, Piemēram, nesen Vašingtonā es uzzināju, ka ir vesela diennakts režīmā strādājoša komanda, kas atsijā tūkstošu cilvēku sarakstu uz tādu mazāku sarakstu, kuriem neļauj iebraukt ASV teritorijā. Un vienīgais, ko cilvēki var darīt, tad, protams, ir iesniegt administratīvo tiesā prasību. Bet mums ir uzdevums nodrošināt, ka, zinām, minimālie standarti tiek ievēroti. Es pievienojos visiem kolēģiem, kas norādīja, ka šī Eiropas nostājums ir nopietni jāizstāv. Un tas nozīmē, ka ir jāievēro Eiropas datu drošības standārts kas precīzi nosaka, kādos gadījumos datus var nodot trešām personām un kad nevar. Tas tiešām nodrošinātu lielāku skaidrību arī par sensitīvajiem datiem. Manuprāt, ar vien ir vēl daudzi jautājumi, kas tomēr ir neskaidri, kurus var izprast dažādi. Un tieši tāpēc mums vajag izstrādāt jaunu sarunu mandātu, iespējams drīz, kas ņems vērā arī visus šos atvērtos jautājumus pateicos arī komisijai un padomē, kas līdz šim ir bijuši šiem jautājumiem ļoti konstruktīvi. Paldies! Paldies, Aleks Argentīni kundze, lūdzu. Foršitar. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, mēs redzam, ka situācija vairs uh, nav tik saspringta, kā tā bija pirms, pirms brīža. Ir bijusi lieliska prezentācija no Intveldes kundzes, ir bijusi laba reakcija no komisijas puses, bet, uh, diemžēl, nav tādas uh, vienas skaidras vadlīnijas uh, personu datu reģistram nākotnē. Mm, mums vajadzētu nodot tikai tos datus, kas ir strikti nepieciešami mērķim, proti terorismu apkarošanai, un mums vajadzētu skaidri norādīt, ka tāds arī ir šis mērķis, un nevajadzētu koncentrēties uz kādiem citiem mērķiem. Mums ir jāpārliecinās, ka dati netiek uzglabāti ilgāk nekā tas ir nepieciešams, un ka ir skaidri noteikts to uzglabāšanas termiņš. Un jāpārliecinās arī, ka pasažieru pamatiesības tiek eh, aizsargātas. Cilvēku tiesību pamatlīgums ir saistošs, un tas ir jāņem vērā arī turpmākajā PDR nolīgumā. Un es vēlētos eh, lūgt komisijai parūpēties par šiem aspektiem. Vēl viena lieta, kas ir jāpaturprātā, ir fakts, ka šķiet uh, iedzīvotāji savā saziņā ar, uh, kad iedzīvotāji sazinās ar uh, savienotajām valstīm, tas bieži vien notiek ar trešās puses, ar avio sabiedrības starpniecību. Un pasažieriem ir jānodod šie dati aviosabiedrībai, taču aviosabiedrība īsti nevēlas spēlēt šo lomu. Paldies, Seržantīnī kundze, tagad Ernstas kundze, viena minūte. Paldies, šie, šie, šie, šie, šīs problēmas un šie strīdi par vienošanos ar ASV par pasažieru datu nodošanu. Kādas, kādas ir sekas eh, šai brīvībai šobrīd? Savienoto valstu iestādes mēs esam pieredzējuši, ka šīm procedūrām ir bijuši milzīgi mīnusi un, un ir izrādījies, ka ir notikuši pārpratumi. Šobrīd ASV iestādes apkopo visdažādākos datus, e, piemēram, kredītkaršu datus un citus, arī IP adreses, un nav īsti skaidru datu aizsardzības noteikumu. Es gribētu skaidri norādīt, ka šādu stratēģiju mēs varētu noraidīt tāpat kā masveida datu nodošanu. Un e, tāpēc e, mums. E, mēs vēl neesam pauduši savu atbalstu, jo tas nav vajadzīgs. Es gribētu teikt, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka netiek veiktas pienācīgas riska analīzes un ir vajadzīgas ir nepieciešams panākt arī, ka eiro, uz Eiropas iedzīvotājiem attiecas drošības noteikumi. Paldies. Manfred Weber. Uh, Manfredam Weberam vārds divas minūtes. Uh, priekšsēdētāji, komisāri, arī es vēlētos uh, dot savu sniegumu šajā lidojuma debatē. Uh, Man ir prieks, ka es esmu dzirdējis tādus eh, jaunus tālajošus mērķus šajā jautājumā. Mani pārsteidza eh, arī tas, ko, tas kas šeit tika norādīts, un, un, un es ticu, ka mēs eh, piedzīvosim līdzīgu aktivitāti un cīņu par Eiropas interesēm, turpmāk cīnoties par šiem PDR datiem. Un raugoties no mūsu iedzīvotāju tiesībām un avio sabiedrību tiesībām, kad ir runa par datu aizsardzību, mēs vēlamies uh, panākt zināms standartus un, uh, un uh, vēl viena lieta, ko es gribētu norādīt, tā nav īsti saistīta ar šiem nolīgumiem, bet jautājums ir par to, vai mums ir vajadzīga pašiem sava Eiropas PDR sistēma. Pēdējie terorismu draudi, ko mēs pieredzējām, bija Detroitas gadījums. Tas bija pērn ap Ziemassvētku laiku, un um, Lielbritānijā bija skaidrs, ka šīs personas uh, varētu radīt draudus. Taču tie cilvēki, kas uh, bija atbildīgi par lidojumiem, viņi nenodeva tālāk šo vajadzīgo informāciju. Un uh, Tāpēc, eh, ja mēs zināsim, no kurienes eh, draudēs briesmas, eh, šīs briesmas būs mazākas. Toledo, Spānijas prezidentūra mm, arī apsveic šīs iniciatīvas un, diemžēl, Eiropas puse izteica priekšlikumu apkopot jaunus datus, un šķiet, ka tas ir eh, vieglākais ceļš. Es eh, lūdzu jūs vispirms parūpēties par eh, savstarpējiem sakariem starp iestādēm, par iestāžu sadarbību, lai šī cīņa būtu efektīvāka. Paldies Weber kungam. Tagad vārds Taņai Fajonai. Paldies priekšsēdētāji. Es esmu droša, ka visi deputāti zina, cik ir svarīga precīza informācija, lai garantētu drošību pārlidojumos. Hauss gaisa satiksmē liecina, parāda, cik, cik daudz faktiski ir uh, gaisa pasažieru. Un uh, par to liecina arī dati, ko saņemam saistībā ar uh, atceltajiem lidojumiem. Ir daudz cilvēku, kas gaida uh, savas vietas eh, turpmāk plānotajos lidojumos. Un ik viens cilvēks, kas eh, lido, iesniedz savus datus organizācijām, kas cīnās pret organizēto noziedzību. Šeit, manuprāt, nav problēmas, bet es, es nevaru nostāties pret šo datu izmantošanu, ja to dara attiecīgās iestādes. Tomēr mani uztrauc tas, ka PDR nolīgumos nav vienota kritērija kopuma par to, kādus datus vajadzētu iesniegt, un mēs nezinām, kādi ir mērķi, kāpēc uh, un kādiem nolūkiem šie dati tiks izmantoti. Mēs uh, ceram, ka šis nolīgums saņems mandātu vēl pirms vasaras iestāšanās un Un mēs ceram arī, ka tiks paredzēta tāda vienlīdzīga līmeņa standarta attiecībā uz datu aizsardzību starp visām dalību valstīm. Kādi būs piemērojamie pasākumi, lai novērstu to, ka PDR datus izmantos nepareiziem mērķiem, jo personīgi, jo aizspriedumaina izturēšanās balstoties uz nacionalitāti, veselības stāvoklī un citiem kritērijiem nav pieļaujama. Datu aizsardzības sistēma pat par sevi ir pietiekami laba, bet eh, mēs nevaram novērst terorismu bez pietiekamas eh, apmainīšanās ar datiem drošības dienestu starpā. Uh, Par to liecināja notikumi pirms Ziemassvētkiem, kad eh, lidmašīna bija ceļā uz Detroitu un notika eh, terorakta mēģinājums. Jebkurā gadījumā es negribētu pateikt skaidru nē šim nolīgumam, jo tas eh, garantētu drošību mūsu iedzīvotājiem. Taču Patiesība paliek tāda, ka nevajadzētu iejaukties un ierobežot mūsu iedzīvotāju tiesības, brīvības un privātumu. Paldies, Eva Lichtenberga, viena minūte. Paldies. Eh, šodien mūsu priekšā ir jau otrais eh, dosjē līgumam ar Savienotajām valstīm, un eh, arī šeit ir liela problēma ar, ar, ar, ar datu apkopošanu. Un, un ir norādīts, ka jēga būtu izveidot, izstrādāt kopīgu datu aizsardzības eh, dokumentu transatlantiskajā telpā, un tas mūsu kopīgo darbu ievērojami atvieglotu. Ir pilnīgi atšķirīgi priekšstati par drošību dažādās okeāna pusēs, un tāpēc mums kā parlamentam ir jārūpējas par to, lai mūsu komisija nevis e, vienkārši pieņemtu to, ko ierosina savienotās valstis, mm, piemēram, bet, bet, bet e, lai šajās sarunās tiktu ieviest arī mūsu standarti. Tāpēc e, ir vajadzīga definīcija par to, ko tad īsti nozīmē uh, pārkāpums. Un, un ir jābūt šiem noteikumiem skaidriem, citādi turpmāks progress nav iespējams. Paldies tālāk, Karlas Koeljo, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Lopes Karido kungs, komisārs kundze. Mēs jau esam pauduši savus bažas par pasažieru datu nodošanu ASV. Mūsuprāt, tie tiek uzkrāt ļoti ilgi un eh, tikko ir pabeigts drošības pārbaudas, tālāk tās var tikt nosūtīts arī uz citām jurisdikcijām. Šādas eh, vienošanās ar ASV un Kanādām, ar Kanādu arī ir eh, bijušas iepriekš pieņemamas, ņemot vērā, ka prasības parasti ir pieņemamā līmenī, tā skaitā arī sadarbības ar tiesību sargājušām iestādēm. Līdz ar to pieminēt eh, kaut kādas iespējamās vienošanās ar trešajām valstīm par tālāku datu nodošanu šīm valstīm absolūti nav pieņemama. Mums eh, tas rada bažas saistībā ar cilvēktiesību aizsardzību un arī ar datu aizsardzības principiem. Uh, Mums ir nepieciešams izveidot vienotu sistēmu visai Eiropas Savienībai. Noteikti ir jāiesaist arī Eiropola visā šajā procesā. Komisārs Kundze, manuprāt, jebkāda vienošanās var būt pieņemama tikai tādā veidā, ja tiek nodrošināta pieņemama datu aizsardzība un ievērots proporcionalitātes princips. Tāpat mums ir nepieciešams nodrošināt arī to, ka tiek izmantot šī pušu sistēma respektīvi, ka datus dodam mēs, nevis vienkārši kāda trešā valsts paņem tos datus, kas viņiem ir pieejami kādās datubāzēs. Līdz ar to šāds Intfelds kundzes e, ierosinājums kopējai rezolūcijai To, protams, ir jāizskata parlamentā, bet mums ir nepieciešams papildu laiks, lai nodrošinātu, ka mēs e, esam atrisinājuši visas problēmas. Labi, paldies! šobrīd brīvais mikrofons tikau kundze. Paldies, priekšsarētāji. Komisārs kundze. Personas datu aizsardzība Eiropas Savienības pilsoņiem ir viens no pamatbrīvībām, pamatiesībām. Lisabons līgums tā, to arī aizstāv jo pamatiesību harta ir tiesiski saistoša, un jebkas, kas iesaista personas datus, e, tam noteikti ir jāņem vērā 2002. gada un citu direktīvu e, principi. Tas ir neapšaubām. Katrā ziņā, jebkuri starptautiskie nolīgumi, kur ir runa par personas datu izmantošanu, šādiem nolīgumiem, protams, ka ir pilnībā jāņem vērā arī tie pasākumi, e, kuri ir atrunāti manas iepriekš pieminētajās direktīvās. Jebkāda šādu datu uzkrāšana vai tālāk nodošana, protams, ka var notikt dažādās vietās. Līdz ar to šāda datu uzkrāšana vai pārsūtīšana drīkst notikt tikai tādā vietā, kas ievēro tāds pašs standarts kā Eiropas Savienība. Līdz ar to, kā tad Eiropas pilsoņi var to nodrošināt. Labi, saka priekšsarētāji, šobrīd vārds Lopes Garido kungam no padomas. Paldies, priekšsarētāji. Tātad es vēlējos atsaukties un atbildēt uz trim paustajām bažām, tādējādi noslēdzot šīs svarīgās debatas šodien. Pirmkārt, tas bija jautājums, ko aktualizēja Vēberkungs, tad, kad viņš runāja par to, kā varētu būt e, variants izveidot Eiropas e, pasažieru datu reģistru. Uh, Tādējādi arī turpinot šo ideju par pasažieru datu nodošanu avio pārlidojumu gadījumā, mēs esam aicinājuši komisiju veikt pētījumu, un komisiju varētu ierosināt arī vispārēju regulu par šo jautājumu. Un eh, apskatot šo priekšlikumu, kura Intveldes kundze ir ierosinājusi rezolūcijā, viņa lūdz izdarīt ietekmes novērtējumu. Kā, tātad kādu ietekmu šāda regula varētu atstāt uz privātsfēru. Un tad mums jāskatās, eh, cik efektīvi un cik proporcionāli mēs varam šos principus samērot un ko nozīmētu šāda sistēma, ko tā nozīmētu privātu sfērai. Un, protams, ka mēs vēlamies aizsargāt uh, un aizstāvēt uh, privātumu, bet uh, šeit deputāti arī jautāja, kādi pasākumi ir nepietiekami, nepieciešami. Un, protams, ka mēs jau pārunājām tos galvenos principus, un es domāju, mums šeit nav īpašas domstarpības. Protams, ka ir jānodrošina uh, Eh, arī tiesības uz jūsu datu aizsardzību, šie principi ir jāievēro. Un eh, tā, tā, tās ir pamattiesības, neapšaubām. Un tādējādi mums, protams, ka ir jārīkojas ļoti piesardzīgi, līdzīgi kā to mēs esam darījuši arī attiecībā uz iepriekšējo debašu punktu. Un trešā lieta, ko vēlējos pieminēt, šī vispārējā koncepcija par drošību, brīvību. Es īsti neuzskatu, ka tie ir tādi pretrunīgi un principi, kas viens otru izslēdz. Tā nebūtu nav. Tas, ka mums ir vairāk drošība, automātiski nenozīmē, ka mums samazinās brīvība. Un, un ja mēs esam fundamentālisti savā pieejā un vēlamies aizsargāt savu privātsfēru, tas nenozīmē, ka mēs eh, samazinām drošību. Tā nav šāda dilema. Tās nav pretnostatītas puses, nebūtu nē, tās ir lietas, kas var vienu otru papildināt. Un abi koncepti, abas idejas var principā veidot uh, pamatus, uz kuriem arī daudzās valstīs eh, konstitūcijas ir eh, veidotas. Mums, protams, jāatcerās, ka mums ir pamatiesību harta, mums ir Lisabonas līgums, mums ir harta par pamattiesībām, pamatbrīvībām, un ir absolūti skaidrs, ka to pārkāpt nedrīkst. Bet tas ir domājot īstermiņā. Protams, ka mums ir eh, jāizskata arī riski, mums jāskatās ir ilgtermiņā, drošības jautājumiem tā skaitā. Protams, ka mums ir jābūt eh, saprātīgiem savā pieejā. Ir nepieciešams eh, arī ilgtermiņā plānot lietas. Protams, ka brīvība aizsardzība ir nepieciešama vienmēr. Tāpēc jānodrošina eh, arī drošības ievērošana. Labi, paldies. Tagad Malmstrēms kundze pārstāvot komisiju. Jā, saka komisāre, es eh, redzēju šo filmu Minority Report. Tā ir ļoti interesanta filma. Manuprāt, šī debatas ir ļoti interesantas. Un jā, ir zināmas līdzība ar diskusijām par SWIFT un TFTP, bet tas ir saistīts arī ar to, kā mēs aizstāvam eh, privātsfēru personām Un principā ir nu, nepieciešama tiesiskā paļāvība un citu principu ievērošana. Kas attiecas uz TFTP eh, diskusijām, protams, ka tādējādi mēs iegūstam pieredzi, ko mēs varam iegūt un tālāk izmantot, eh, veidojot arī savu nostāju un tādējādi arī tuvinot savus uh, Eh, savas pozīcijas. Katrā ziņā to darbu, ko mēs esam paveikuši attiecībā uz TFTP, sadarbojoties šīm trim iestādēm, dod mums priekšstat par to, kā padome, komisija un parlaments spēj sadarboties šajā ļoti sarežģītajā jautājumā un panākt labs rezultāts. Es ļoti rūpīgi sekoju debatēm, iepazinos ar jūsu rezolūciju, tā ir ļoti līdzsvarota un pārdomāta rezolūcija. Un eh, Katrā ziņā mēs varam strādāt eh, jau tūlīt pat, balstoties uz šo dokumentu un tālāk virzīties uz priekšu. Kā jūs zināt, Es jau savā uzklausīšanas laikā solīju parlamentam sniegt pārskatu par visiem terorismu apkarošanas pasākumiem, kas mums ir pieejami Eiropas Savienībā, mēģināt to skaidri nodalīt un ar šo sarakstu nākt uz Eiropas parlamentu debatēs. Uh, Eh, katrā ziņā, lai ir pilnīgs priekšstats, kas tiek veikts, un manuprāt, tas bija ļoti svarīgi, ka mēs varam šādējādi pārskatāmību uzlabot un eh, padziļināt mūsu diskusijas. Tā kā paldies arī priekšsarētais kundzei, paldies deputātiem par šo diskusiju. Jā, paldies komisārs kundzei par šo sadarbību. Tā arī cerams eh, būs eh, turpmāk eh, pozitīva. Tātad ar to mēs beidzam arī debats un 1. maija sesijā.